Un tagad eh, Mario Borgēcijo ir eh, iesniedzis iesniegumu par parlamentārās imunitātes aizsardzību saskaņā ar reglamentas 6. Eh, pānta trešo daļu nododam lūgumu juridiskajai komisijai. ETP, ALDE un GONGL e grupas ir lūgušas nosaukt delegāciju locekļus. Tātad